un 14. oktobra pieņemtie dokumenti ir pieejami, ja kādam ir iebildumi, iebildumu nav, tad līdz ar to protokols tiek uzsākts.